El señor presidente. Wow. Buenos días, señores comisarios. Labrīt. Godātais komisāra kungs, cienītie kolēģi, mēs sāksim mūsu šā rīta plenārsē.